La seduta ir ripresa. Atsākam plenāru sesijas darbu. Lūk, arī otrās vēlēšana kārtas rezultāti. 704 nobalsoja. 37 nederīgi vēlēšanu biļeteni 667 derīgas vēlēšanu zīmes. Absolūtais vairākums ievēlēšanai 334 balsis. Kandidāti ir ieguvuši šādus rezultātus. Kēlērs kundze 119 balsis, Rego kundze 43 balsis. Sasolī kungs 345 balsis. Honorevole Zahradil. Zahradila kungs. 160 balsis. L'onorevole Sassoli. Sassoli. Kungs ir ieguvis absolūto vairākuma atbalstu no nobalsojušajiem deputātiem. Sasolī kungs ir jaunais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Apsveicu, Sasolī kungs! Vēlu jums veiksmi un panākums savā amatā un aicinu jums ieņemt Eiropas parlamenta priekšsēdētāju vietu. dāmas un kungi, deputāti, godātie kolēģi, institūciju, valdību pārstāvji, administrācijas pārstāvji. Jūs noteikti sapratīsiet, kamdēļ esmu saviļņots brīdī, kad ieņem Eiropas parlamenta priekšsēža vietu jūs mani esat ievēlējuši, lai pārstāvētu šo institūciju, kas ir ciešā sasaistē ar mūsu pilsoņiem un kuras uzdevums ir aizstāvēt un pārstāvēt mūsu pilsoņus. Atminēsimies, ka brīvība ir taisnīguma rezultāts, taisnīgums, kas mums ir jāpanāk, un arī solidaritāte, kas mums ir jāpauž. Pateicos priekšsēdētājam Antonio Tajānī par padarīto darbu. Es vēlētos viņam pateikties par viņa iesaisti un laiku, ko viņš veltīja Eiropas parlamentam. Voglio anche dare il benvenuto. Tāpat es vēlētos sveikt jaunos parlamentāriešus un īpaši parlamentārietes sievietes. 40% parlamenta deputātu ir sievietes, bet mēs vēlamies sasniegt vēl labākus rezultātus. Ir beigusies īpaši intensīva vēlēšana kampaņa jaunais sasaukums sāk darbu, un situācija liek mums uzņemties arvien lielāku atbildības devu. Mēs nevaram būt gandarīti un apmierināties tikai ar to, kas ir sasniegts. To apliecina arī vēlēšanu rezultāti un eh, parlaments sastāvs, eh, jauniešu bezdarbs, migrācija, digitālie izaicinājumi. Ir būtiskie temati, pie kuriem mums būs jāstrādā. Un, lai uzņemtos šos pārbaudījumus, mums ir jābūt radošiem, mums jābūt gan viediem, eh, gan arī drosmīgiem. Mums ir jāatrod atkal dibinātāju tēvu gars. Viņiem izdevās atmest kara eh, naidīgumu un pielika punktu nacionālismam, nonākot pie šī projekta, kas ļāva veidot mieru, demokrātiju, cilvēktiesības un vienlīdzību. Pēdējo mēnešu laikā, diemžēl, mēs eh, piedzīvojām to, ka šis projekts tiek apšaubīts un eh, tika veicinātas nesaskaņas. Tas, eh, tas ir bēdīgas vēstures atmiņas bet pilsoņi parādīja to, ka viņi joprojām tic šim projektam, vienīgajam projektam, kas ļauj cīnīties ar globāliem izaicinājumiem, kas stāv mums priekšā. Mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem, atjaunot mūsu e, integrācijas projektu, jāatjaunina Eiropas Savienība. Mērķis ir e, padarīt Eiropas Savienību reaģēt spējīgu attiecīgai situācijai, spēt pielāgoties situācijām un reaģēt uz to, ko vēlas pilsoņi, kas ir arvien neapmierinātīgi. Mums jāliek akcents uz cienīgumu, solidaritāti, mūsu pamatvērtībām, mūsu pamatprincipiem, kas ir jāievieš ikdienā gan Eiropas Savienības iekšienē, gan arī šie principi jāveicina tās ārpusē. Mums ir jādomā par pasauli, kādām mums ir jādzīvo. Domāsim arī par brīvībām, kādas mums ir. Un runāsim arī tos skaidru valodu, jo mums ir jāvēršas arī uz rietumiem, uz austrumiem, uz dienvidiem. Ne visi to atzīst. Atgādināsim to un atcerēsimies, ka mēs esam atšķirīgi, varbūt ne labāki, bet atšķirīgi, un mums Eiropā ir jābūt lepniem par šo dažādību. To var nebeidzami atkārtot. Es domāju, ka viens šodien saprot, ka Eiropā neviena valdība, un tāda ir realitāte, neviena valdība nevar apšaubīt cilvēka vērtību, cieņu, vērtību, kādu piešķiram cilvēkam, un tieši tā mēs arī varam vērtēt mūsu attieksmi. Valdības pārstāv mūsu uh, pilsoņus. Tas ir demokrātijas auglis rezultāts. Brīvu vēlēšanu rezultāts neviens Eiropā nevar tikt nosodīts par savu reliģisko pārliecību, filozofisko domu. Mums e, meitenes un zēni, jaunieši var ceļot, mācīties bez kādiem ierobežojumiem. Neviens eiropietis nevar tikt pāzemots, marginalizēts savas seksuālās orientācijas dēļ Eiropas telpā. Sociālā aizsardzība arī tiek īstenota, tā ir daļa no mūsu identitātes. Mūsu modelis ir sociālās tirgus ekonomikas modelis, kas ir atkal jāiedarbina. Ekonomikas likumiem ir jābūt uh, saskaņā ar izaugsmi, sociālo aizsardzību un vides apsvērumiem. Mums ir jācīnās pret nestabilitāti, mums ir jāspēj jauniešiem piešķirt nākotnes perspektīvas, ir eh, jāveido ilgspējīgas investīcijas, konverģences jāveido starp reģioniem un teritorijām. Digitālā revolūcija radikāli ir mainījusi mūsu dzīvesveidu, ražošanu un patēriņu. Mums ir jāizveido noteikumi, kas ļaus uh, saskaņot uh, tehnoloģisko progresu, um, uzņēmumu attīstību, cilvēku aizsardzību. Klimata pārmaiņas savukārt rada acīm redzamus draudus. Investīcijas ir jāveic tīrās tehnoloģijās. Mērķim jābūt reaģēt uz uh, tūkstošiem jauniešu prasībām, kas izgāja ielās, protestēja, mums ir jāapzinās, ka citas planētas nav. Mums ir jāstrādā arī pie dzimumu līdztiesības, sievietēm ir jāspēlē aktīvāka loma politikā, ekonomikā, sociālajā jomā, dāmas un kungi. Nu, lūk, šie ir mūsu mērķi pasaulē, kurā ir jābūt jauniem noteikumiem un kuros mēs arī vēlamies dot savu ieguldījumu un tā nav nejaušība. Eiropas Savienība nav vēstures uh, gadījums. Es uh, piedzimu ģimenē, kur tēvs 20 uh, gadus cīnījās par citiem eiropiešiem, un arī mana māte 20 gados pameta savu ģimeni, lai rastu patvērumu citviet. Un es eh, apzinos to, ka mans gājums mm, arī ir salīdzināms ar citām ģimenēm un to stāstiem. Ja mēs eh, apkopojam savus stāstus un tos eh, stāstam, tad mēs nekad neuzskatīsim, ka mēs esam kāda vēstures gadījuma rezultāts. Nē, mēs esam piedzīvojuši ciešanas, uh, asinis britu, kas zaudēja dzīvības Normandijā. Un uh, tas bija brīvības alku rezultāts. Alku pēc taisnīguma rezultāts tiem, kas bija Varšavas geto, arī kad tanki austrumos bija. Tas ir alku pēc brālības rezultāts. Un mums ir jāatzīst šī saukas pēc brīvības. Mūsu morālā apziņa liek mums nekad neatteikties no tā. Mēs neesam vēstures negadījums, mēs esam bērni, mazbērni, tiem, kuriem izdevās atrast pretindi šai nacionalistiskajai deģenerācijai, kas mm, pielēja indi mūsu Eiropai, jo mēs visi mīlam savu valsti, bet kad nacionālisms ieslīgst mm, kādos kultos, un te var to salīdzināt ar vīrusu, mm, kas var novest pie mm, konfliktiem. Tā ir tā vīzija, kas mums ir nepieciešama, un tā jau ir arī politika, jo uh, Partijām ir jābūt spējīgām kalpot par pamatu mūsu demokrātijai. Mums arī ir jāparedz šīm partijām jauni instrumenti, jo pašreizējie nav pietiekami. Mūsu sasaukumam būs jāpastiprina procedūras, jāļauj parlamentam spēlēt savu lomu īstenā Eiropas demokrātijām. Mēs nesākam uh, no nulles. Mums ir sava vēsture. Eiropa balstās uz šīm institūcijām, kas tiesa nav ideālas, kas ir jāreformē, bet kas arī veidoja mūsu brīvību un neatkarību. Šīs institūcijas mums ļaus arī reaģēt uz uh, to uzbrukumiem, kas vēlas mūs sašķelt. Teiksim to skaidri tagad. Šī sasaukuma sākumā parlaments būs pilsoņu neatkarības garants, un tie ir tikai tie pilsoņi, kurie ir tiesīgi rakstīt savu likteni. Neviens nevar aizstāt pilsoņus, neviens nevar aizņemt mūsu vietu šajā zālē, ir vairāki kolēģi ar lielu pieredzes bagāžu. Tāpat sastopami kolēģi, kas šeit ierodas pirmo reizi. Sveicu viņus Eiropas parlamentā. Esmu iepazinies ar jūsu biogrāfijām un esmu pārliecināts, ka jūsu klātbūtne ir ļoti svarīga un konstruktīva. 63% no mūsu parlamentā deputātiem ir šeit ievēlēti pirmo reizi. Daudziem ir pieredze eh, darbojoties dažādās asociācijās. Tie ir kompetenti, profesionāli cilvēki, kuri ir iestājušies par cilvēku aizstāvību. Tas ir sektors un joma, kurā mums ir jāuzlabo sava darbība, ir jauns parādības, kas uh, jāmāk risināt imigrāciju tos starpām, tad, kad notiek eh, krīzes situācijas, mēs nereti nesam labi sagatavoti. Viss ir jāpārskata, jāsāk no jauna. Godātie parlamenta locekļi, padomas pārstāvi, es uzskatu, ka ir pienācis laiks domāt par Dublinas eh, regulas pārskatīšanu, reformēšanu, ko piedāvāja ar lielu vairākumu mūsu parlaments iepriekšējā sasaukumā milzu nospiedošs vairākums iestājās par jaunu izejas punktu. Dublinas regulas pārskatīšana ir tas, ko mēs esam parādā pilsoņiem. Viņi to ir pelnījuši. Mēs arī esam to parādā tiem cilvēkiem, kas atrodas ļoti nestabilā situācijā. Viņiem ir nepieciešama mūsu solidaritāte, kuru mēs tik bieži esam izrādījuši. Es domāju, ka padomē ir jāuzņemas sava atbildība. Nav vērts eh, pārcelt lēmumus, tas tikai rada neusticības gaisotni. Mūsu pilsoņi jautā, kur ir Eiropa, ko tā dara. Es uzskatu, ka šis sasaukums būs tāds, kura mērķis būtu pārvarēt šīs grūtības, kas ir tik liels parlaments, padome, komisija. Uh, tiem ir jābūt uzdevumam reaģēt. Mums ir jābūt drosmīgiem, arī atbildot jauniešu prasībām. Jaunieši mūs aicina atvērt acis, atmosties, lai glābtu planētu. Te es vēršos e, tieši pie jauniešiem. Parlaments šodien sāk savu darbu Un parlaments ir jāuzskata kā būtisks spēlētājs un uzticieties mums, kad ir runa par klimata pārmaiņu nu, novēršanu. Un es varu paust padomes vadībai savu sadarbības garu arī komisijai. Institūcijām ir jāpārdomā savs darbs. Nevajadzētu uzskatīt, ka uh, institūcijas eh, veido kādus šķēršļus vienotākas Eiropas eh, izveidēju un ar eh, Eiropa padomas vadītāju starpniecību. Es vēlētos arī nodot sveicienus 28 valstis, kas pulcē un veido Eiropu 28 valstis no mazākās līdz vislielākajai, kas aizstāv uh, unikālas vērtības pasaulē. Visām šīm valstīm ir sava valoda, sava vēsture, mantojums, literatūra, kas ir neatkārtojama. Tātad unikāls mantojums, kas ir pelnījis visu cieņu. Tamdēļ, tad, kad došos uz šīm dalību valstīm jūsu vārdā, tad es dzirdēšu jūsu himnas, respektēšu karogus un tādējādi iezīmēšu mūsu identitāti vis, salīdzinājumā ar visiem tiem, kuri, kuriem nav tāds pats respekts. Vēršos pie britu deputātiem, lai ko arī jūs nedomātu par Brexit. Iedomājieties Parīzē, Madridē, Roma. Uh, kas būtu tālu no Londonas, attālinājusies no Londonas. To grūti iedomāties, un tas ir sāpīgi. Bet tā ir uh, Britu pilsoņu izvēle. Mums, Eiropiešiem, tas ir politiskais etaps, kas jāpārvar. Mums ir jāizrāda sapratne, jāuztur dialogs, kas mūs vieno tajā pašā laikā saglabājot noteikums un prerogatīvas. Uh, Tāpat sveicu arī valstu pārstāvjus, kas vēlējās mums šeit pievienoties Eiropas Savienībā. Šīs valstis ir aizsākušas procedūru pēc savas brīvas izvēles. Katrs ir sapratis, ka ir priekšrocības būt Eiropas Savienībā, pievienošanās procedūras turpinās un parlaments vairāk kārtīgi ir izteicies attiecībā uz iegūtajiem rezultātiem, un tos ir sveicis. Vēršos arī pie administrācijas mūsu parlamentā iepriekšējā sasaukuma laikā. Mums bija mērķis pārveidot Eiropas parlamentu, lai tas kļūtu par īstenu demokrātijas namu, un šī mērķa sasniegšanai jāliek akcents uz reformām, caurredzamībām, un esam nonākuši pie virkni rezultātiem budžeta e, līmenī, bet mums ir jāiet vēl tālāk. Lai to panāktu, ir jāliek akcents uz dialogu, pastiprinātāku dialogu starp parlamentu un administrāciju, un es raudzīšu, lai šīs dialogs tiešām arī notiktu. Godātie kolēģi, Eiropai ir daudz, kas sakāms, ir īpaši, ja tā runā vienā balsī. Nu, ja mēs visas šīs politiskās cīņas uh, E, ievirzītu pilsoņiem labvēlīgā gaisotnē, jo ir arī vilšanās un dusmas, ko dzirdam no pilsoņu puses, bet e, tas viss ir jāuzklausa un esmu pārliecināts, ka jūs visi varēsiet dot savu ieguldījumu tādai Eiropai, kas kopā ar mums, ar jums tālāk attīstīsies, ja mēs spēsim izrādīt drosmi un ambīcijas. Paldies! Grazie, allora cominciamo subito a lavorare. Paldies, un tagad turpināsim darbu. Ja grupu vadītāji vēlas izteikties, nu, tad jums ir šāda iespēja. Eiropas Tautas partijas un Kristīgo demokrātu vārdā apsveicu jūs priekšsēdētāju kungs ar ievēlēšanu, piedāvāju ciešu sadarbību un mm, tiešām kaismīgi piedalīsieties Eiropas veidošanā. 201 mm, miljonus cilvēku Eiropā piedalījās vēlēšanās, un tie ir lielie demokrātijas svētki. Un lūk, rezultātā mm, tikām ievēlēti mēs, mums ir mandāts, mums ir atbildība šo vēlētāju priekšā. Tagad eh, jums ir liela atbildība. Eh, tautas partija jūs apsveic un novēl panākumus. Mēs esam gatavi jums palīdzēt un pavadīsim šajā procesā. Apsveicu vēlreiz. Paldies Vēbra kungam. Tagad Garsie Pēres kundze. Gracias, señor. Un paldies priekšsādātāju kungs sociālu un demokrātu grupas vārdā. Es sākumā vēlētos apsveikt priekšsādātāju Sasolī par jauno atbildību, jauno amatu. Nav nekā tāda, kas dotu vairāk lepnuma, kā ka iespēju būt par priekšsēdētāju institūcijai, kas uh, simbolizē pilsoņu suverenitāti. Mēs šeit pārstāvjam sievietes un vīriešus, kas vēlas vairāk un labāku Eiropu. Mūsu rokās ir panākt to un sniegt atbildi tam, ko sagaida pilsoņi no mums atgūt cerību Eiropas projektam. Mūsu priekšā ir pieci gadi, lai turpinātu strādāt sadarbojoties starp dažādiem deputātiem un deputātiem, lai panāktu to, ka projekts kļūst spēcīgāks, lai būtu pilsoniska Eiropa ar tiesībām un vērtībām, vienlīdzības un taisnības Eiropa. Ir mūsu rokā to panākt, veidojot sadarbību un vēlu veiksmi jo jūsu panākumi būs parlamenta un Eiropas projekta panākumi. Lielas paldies! Paldies, Garcia Pērēs kundze. Domnule președinte, doresc să vă... Cioloș kungs, paldies! Es arī vēlos uh, apsveikt uh, jaunievēlēto priekšsēdētāju un uh, paust pārliecību, ka varēsim labi sadarboties, kā jau arī liekas pēc pirmajām sarunām. Vēlēta aktivitāte šo vēlēšanu kontekstā parādīja, ka pilsoņi joprojām ticē šim projektam. Līdz ar to mums visiem jātic šai renesansai, Eiropas renesansai, un viss ir jāskata pragmatiski, jāsaprot, ka droši vien padome un komisija nebūs tie iniciētāji, ja parlaments nevirzīs lietas uz priekšu, nerūpēsies eh, par šo eh, in, inovatīvo pieju. Mums eh, jābūt dzinējspēkam. Mēs tiešām vēlamies labu partnerību šim Eiropas nākotnes projektam. Konferences ietvaros varam pārnāt, kā padarīt Eiropu tuvāku pilsoņiem. Nu, lai mēs nelemtu savā starpā, kurš būs Eiropas līderis, lai par to lemtu mūsu pilsoņi. Lūk, šķiet, ka ir atbalsts šādam projektam. Jā, mēs to ierosināsim. Tieši to. Tieši šādu projektu, kolēģi. Un es ceru, ka kopīgi mums izdosies. Jo mums ne tikai jāsola, mums arī jātur uh, vārds. Tā tad uh, būsim uh, labi sabiedrotie. Ja jums, lai šo projektu arī novadītu līdz galam. Paldies, un tagad uh, eh, Skā Kellere. Paldies priekšsēdātājiem un uh, apsveicu ar ievēlēšanu. Priecājamies par sadarbību. Parlamenta tiesības un, ir tas, par ko jārunā. Mums, uh, kā parlamentam, bija jāstrādā pie mūsu privilēģi un, un um, pilnvaru paplašināšanas, to vēlas arī pilsoņi, bet tagad uh, mūs uh, cenšas apspiest, un um, mēs nedrīkstam to pieļaut, jo tas nozīmē to pagrimumu arī Eiropas demokrātijai. Mums uh, jāturpina īstenot mūsu tiesības. Um, būtu skaidrs, ka cilvēks, kas kļūs par Eiropas komisijas priekšsēdētāju, ir arī špicen kandidāts. Mums ir nepieciešami transnacionālie saraksti, mums ir nepieciešama caurskatāmība Eiropas parlamentā. Šai sakarā man ir jautājums. Rezolūcijas, iepriekšējā sasaukuma rezolūcijas par to, ko darīt seksuālās uzmākšanās uh, gadījumā, kā to apkarot un kā to novērst. Tā taču ir problēma arī parlamentā. Lūdzu, ņemiet šīs rezolūcijas uh, vērā. Uh, jo papīrs pacieši visu, bet uh, cietušie parasti nevar atļauties būt tik pacietīgi. Mēs zaļie, zaļo grupa, uh, nevaram tagad sveikt uh, uh vienu deputātu mūsu rindās, jo viņa valsts neļauj viņam ierasties, kaut arī viņa demokrātiski ievēlē, un šī iemesla dēļ viņš nevar būt uh, uh klāt šodien. Es vēlos. Uh, atsaukties uz šo kolēģi Žunkeras um, kungu un uh, lūgt aizstāvēt viņa tiesības. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, arī apsveicu jūs un uh, esmu pārliecināts, ka varēsiet labi pildīt šo sarežģīto uzdevumu. Uh, esam krustcelēs, jāizskaidro pilsoņiem, ka Eiropas institūcijas nemaz eh, nav tālu no viņiem, ka gluži otrādi iestādes dara visu, lai pilsoņiem palīdzētu. Es eh, piekrītu daudzam no tā, ko jūs teicāt jūsu ievadrunā. Daudzas koncepcijas ir ļoti svarīgas. Jūs teicāt, ka šai palātai jākļūst par Eiropas demokrātijas māju. Tas ļoti pareizi jūs runājāt par demokrātisku tiesībām, par cieņu pret pārējiem, mūsu, um, mūsu grupa jūs atbalstīs. Runa bija arī par sanitāro kordonu nesenajā pagātnē. Bet tas liedz dažām partijām, grupām ieņemt noteiktus amatus Kaut arī demokrātiski šie amati, šīs pozīcijas eh, šīm grupām pienāktos. Es eh, ceru, ka tas, ko jūs teicāt ievadrunā, eh, ka tam sekos arī konkrēti darbi, konkrēti pasākumi, ja vēlaties ieviest īstu demokrātiju šajā palātā, respektēt pilsoņu tiesības, kurus ievēlē, kuri ievēlē arī mūsu grupu, mūsu grupas deputātus, tad jums jāatbalsta mūsu deputāti centienos ieņemt uh, noteiktus amatus un posteņus šajā palātā. Tas uh, tikai demokrātiski. Uh, ja jūs nedarīsiet to, ko solījāt ievadrunā, nu, tad mēs nevarētu runāt par demokrātisku iestādi iestādi mēs uh, nevarētu uh, turēt vārdu, un uh, mēs nevarētu skatīties acīs mūsu pilsoņiem. Paldies Zanīkungam, Devitkungs. Paldies! Es runāju konservatīvu un reformatoru vārdā un um, vēlos apsveikt jūs ar ievēlēšanu. Protams, um, Mūsu starpā ir politiskas domstarpības, bet tas neliedz mums cienīt vienam otru. Mums ir citas nostājas daudzos jautājumos, kas tika pieminēti. Bet svarīgi ir, lai šis plēnums uzņemtos protagonistisku lomu, runājot par šiem jautājumiem, lai mēs vienotos par citu metodi nevis šīs sarunas kulāros, kas nav īsti caurskatāmas un demokrātiskas. Es vēlētos piedzīvot pārmaiņas, arī organizatoriskas, arī jaunu lēmumu pieņemšanas procedūru, lai pilsoņi tiktu piesaistīti vairāk pieņemot svarīgus lēmumus. Mēs um, darīsim visu, lai tas notiktu. Mūsu ieguldījums cerams veicinās jauna līdzsvara izveidi, lai mainītu līdzinējo pieju un līdzinējo situāciju. Paldies! Tagad Šedvan kungs. Paldies priekšsēdātājiem un apsveicu jūs ar ievēlēšanu. Nu, jūs pieminējāt vairākus politiskus projektus, jūs ievadrunam, mēs uh, Eh, kreisie spēki varam atbalstīt Dublinas sistēmas reformu un sociālo tiesību spēcināšanu Eiropas Savienībā darba ņēmēju tiesību spēcināšanu. Tas ļoti labi, bet tam nepieciešama spēcīga demokrātiskā bāze. Un eh, te izteikšu lūgumu vajadzētu caurskatāmāk sadarboties vienam ar otru un aizstāvēt atsevišķo deputātu un arī mazo grupu pamatiesības. Uh, Tas ir nepieciešams, lai veiksmīgi sadarbotos turpmāk. Nu, tad nekas netraucēs uh, mūsu darbu, un uh, tad tiešām var, varēsim kļūt progresīvāki un demokrātiskāki kopā. Paldies! Um, paldies, paldies uh, politisko grupu pārstāvjiem par šiem vārdiem. Tagad mēs. Uh, uzklausīsim. Tātad situācija par politisko grupu sastāvu mums ir tātad tautas partijas grupas 128 deputātiem, sociālistu grupa 154 deputātiem. Um, Zaļo grupa 74 deputāti, de FDD grupa, konservatoru grupa ar 62 deputātiem, goja grupa ar 41 deputātu, un tad mums ir arī 57 deputāti, kas nav izvēlējušies nevienu grupu. Grupu izveida notiek saskaņā 33. reglamenta pantu, un tas tiek ierakstīts protokolā. Tagad darba kārtības uh, pieņemšana uh, saskaņā uh, ar 180. reglamenta pantu. Darba kārtības projekts tagad tiek apstiprināts. Ja neizskan iebildumi, darba kārtības projekts līdz ar to tiek pieņemts. Un um, tagad mums ir eh, priekšlikums par komiteju sastāviem, kas ir par, kurš ir pret, nu, nevien, kurš atturas, un līdz ar to priekšlikums tiek pieņemts. Tagad mums jāievēl parlamenta vicepriekšsādātājiem. Te ir noteikts termiņš līdz 14.45. Eh, Balsosim pulksten 15.45. Kandidatūras eh, jāiesniedz eh, ģenerālsekretariātam 108. birojā. Luis Veisas ēkā. Tagad plenārsēde tiek pārtraukta. Mēs darbus turpināsim 15.45.